pantu. Jūs varēsiet iepazīties ar šo tiesību aktu nosaukumiem sanāksmes protokolā. No Tautas partijas, Sociāldemokrātu partijas, ALDE grupas esmu saņēmis ieteikumus kolēģi iecelšanai komitejās un parlamentārajās delegācijās. Ar šo sarakstu esat iepazinušies, un ja jums nav nekādu iebildumu, tad arī šis uh, jautājums tiks pieņemts saskaņā ar parasto procedūru. Un tagad ķeroties pie darba kārtības, priekšsēdētāja konference 5. maijā pieņēma uh, beidzamo kārti, darba kārtības projektu saskaņā ar 137. reglamentu pantu. Un jūs visi esat iepazinušies ar jauno darba kārtību. Ja es pareizi saprotu, jūs vēlaties izteikties par procedūru. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! ņemot vērā to, kas notika vakardien Kubā, nu tas notika tikai vakar, varbūt jūs par to vēl neesat dzirdējis, bet disidents uh, Garcia tika nogalināts, policija viņu nogalināja Santa Klāras parkā, tātad sabiedriskā vietā. Mēs ļoti uzmanīgi sekojam cilvēku nu, uh, tiesību pārkāpumiem visā pasaulē. Ņemot vērā šo traģēdiju, es vēlētos ierosināt veikt neatkarīgu izmeklēšanu. Paldies, paldies par jūsu izteikumiem. Un, e, ja šāda traģēdija ir notikusi, protams, Eiropas parlamentam uz to ir jārēģē. Paldies, ka jūs to pieminējāt, kolēģi!